Maintenant, on a connu. Et tu n'avais pas connu, toi, avant. Là, parce que demandé de j'avais connu, je ne crois pas. It's good I'm waiting. It was 8.20. It's a little bit too late, but that's no problem. It's uh, German. German. Okay. German.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

Herr Präsident! So, die Sitzung ist eröffnet. Sākam šodienas sēdi. Labrīt, labrīt, dārgie kolēģi un kolēģis. Kolēģis kundze. Lūdzu. De orden una moción de orden. Hoy a las 12 horas está... Es gribētu uzdot jautājumu. Pulkstens 12. ir paredzēts.